Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, Palestīnas prezidents. Darbie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi, mums šodien ir tas lielais gods sveikt pie mums prezidentu Mahmūdu Abasu. Godātais Abas kungs, es gribētu vēlreiz sirsnīgi jums pateikties par to, ka jūs pieņēmāt Eiropas parlamenta ielūgumu. Es jūs sirsnīgi sveicu Eiropas parlamentā. Labās attiecības ar Palestīnu mums Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas. Eiropas Savienība ir Palestīnas svarīgākais partners eh, finanšu, ekonomikas un humanitārajā sadarbībā. Stabila un funkcionējoša Palestīna mums visiem arī ir morāls uzdevums. Dargais prezident Abas, jūs uh, savu dzīvi esat uh, veltījis uh, šim mērķim panākt uh, brīvību un uh, atzīt uh, Palestīnu. Jūs bijāt viens no tiem, kurš piedalījās uh, Madrides konferencē un arī Oslo vienošanos uh, panāca, un Tas joprojām ir būtisks posms uh, miera procesā tuvajos austrumos. Jūsu klātbūtne šodien uh, šeit pēc Izraels prezidenta uzrunas uh, vakar šeit parlamentā ir spēcīgs signāls tam, ka griba panākt ilgspējīgu mieru starp Izraelu un Palestīnu joprojām ir dzīva. Šajā sakarā es gribētu arī atzinīgi vērtēt augstās pārstāvis nenogurstošo darbu. Uh, Mogarīnī kundze ir uh, aktīvi strādājusi, viņa arī vakar bija pie mums un arī šodien ir klāt. Paldies arī jums un sveicu jūs šeit! Eiropas parlaments 2015. Uh, gada septembrī Eh, izteicās par eh, divu valstu risinājumu, balstoties uz 67. gada robežām ar Jeruzālēmu kā galvaspilsētu. Šajā divu valstu eh, risinājumā ir paredzēts nodrošināt drošību, un es vakar uzsvēru, ka gan Izrēla, gan neatkarīga, demokrātiska un dzīvot spējīga Palestīnas valsts, to gribētu šodien uzsvērt, Tātad šīm valstīm abām ir jādzīvo līdzās eh, blakus vienai otrai. Lai to garantētu, vispirms ir eh, jāpārtrauc vardarbība. Neviens politisks mērķis neattaisno aklu naidu, eh, naida musināšanu vai pat terorismu. Eiropas parlaments nosoda ne jau pirmo reizi, nosoda Izrēlas apmetņu būvēšanu, kas turpinās, un arī uh, Uh, raķešu šaušanu. Un, um, mēs aicinām pārtraukt gazas joslas uh, blokādi un uh, panākt izlīgumu starp palestīniešiem un izrēļiem. To mēs aicinājām savā rezolūcijā. Tieši šī izlīgšana, samierināšanās uh, un arī empātija gan starp palestīniešiem, gan arī starp uh, palestīniešiem un izrēļiem uh, ir uh, neatņemama miera procesa sastāvdaļa, par kuru jūs iestājaties. Es vēlreiz jūs sirsnīgu kolēģu vārdā Eiropas parlamentā un tagad dodu jums vārdu. Lūdzu, prezidentkungs. بسم الله الرحمن الرحيم Allāka žēlastība lai ir ar jums.